Buongiorno, kolēģi, e kolēģi. Labrīt, kolēģi. Es gribētu sveikt komisijas priekšsādātāju Fonderlajenas kundzi mūsu vidū un arī Horvātijas prezidentūras ministri. Darba kārtībā ir paredzēts uh, padoms un uh, komisijas paziņojums attiecībā uz jaunu nolīgumu noslēgšanu starp Lielbritānijas un Ziemeļīnijas apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Un uzreiz došu padoms vārdā um, Bjarnats Kundzei no uh, padoms prezidentūras vārdu lūdzu. You, On... Paldies priekšsādātāji, godātie deputāti. Uh, Pēc eh, izstāšanās nolīguma stāšanās spēkā un apvienotās karalists izstāšanās mēs tagad uzsākam jaunu sarunu posmu. Uh, Lai to darītu, mums, protams, ir jāsniedz mandāts Savienības sarunvedējiem. Šāds mandāts ir jābalsta uz stabiliem pamatiem, un tāpēc gribētu izteikt dažus apsvērumus, pēc kuriem vajadzētu vadīties, sagatavojot šo mandātu. Pirmkārt, ņemot vērā visapturošo mandātu, kuru prasa Eiropa padome, uh, sarunu um, aptvērums ir ļoti plašs, tāpēc mēs nedrīkstam kavēties, sākt sarunas, jo ātrāk sāksim, jo ātrāk pieņemsim mandātu. To mēs arī gatavojamies darīt 25. februārī vispārējo lietu padomē. Uh, šis laika ierobežojums vēl tiek pastiprināts ar Džonsona lēmumu un nepagarināt uh, pārējais periodu pēc šā gada beigām, ņemot vērā plašo mandātu aptvērumu. Uh, vairākas eh, sarunu sadaļas būs jāīsteno paralēli. Šis ir sarunu mandāts, un te eh, nav runa par galīgo sarunu eh, rezultātu, un tāpēc nevar detalizēti pateikt, kā mēs vēlamies vienoties. Un uh, mums varbūt būs arī kaut kur uh, jāpiekāpjas, un mums ir jāredz arī sarunā manevrēšanas iespējas. Un gribu uzsvērt arī vienotību un laika ierobežojumus, un ja būtu preskriptīvs ļoti tāds konkrēts mandāts, tad uh, mēs nevarētu tik labi atrisināt uh, domstarpības. Mums vajadzētu. Um, panākt tādu vienlīdzīgu, taisnīgu rezultātu visiem uh, pilsoņiem, visām dalībvalstīm. Mums ir jāņem vērā arī apvienotās karalistas sarkanās līnijas. Apvienotās karalistes valdība vēlas pārtraukt brīvu pārvietošanos, kas, protams, ierobežos pilsoņu tiesības attiecībā uz mobilitāti. Un viņi grib arī atkāpties no Eiropas regulārā ietvara un tomēr grib piekļuvi vienotiem tirgumu un tirzniecībai kopumā. Runājot par mandātu saturu, par dažādiem sektoriem, kuri būtu jāiekļauj, es domāju, ka mēs visi esam viensprāts ar parlamentu lielā mērā, kā tas ir norādīts jūsu rezolūcijas projektā. Tas nozīmē, ka ir jābūt eh, diezgan ambicioziem attiecībā uz mūsu attiecībām ar citām valstīm, bet eh, mums ir eh, jāuzsver, ka apvienotajā karalistē nevar būt tie paši ieguvumi, kā tad, kad tā bija dalība valsts bet eh, tagad par horizontāliem partnerību aspektiem, par pārvaldību un vienotiem spēles noteikumiem. Šeit nevajadzētu būt nekādām šaubām. Eiropas Savienība varētu būt gatava piedāvāt ambiciozu brīvās tirdzniecības nolīgumu ar būtisku tirgus pieeju, bet eh, tas nedrīkst nākt par sliktu uh, Eiropas uzņēmumu konkurences pozīcijai, sociālajiem un veselības standartiem vai arī valsts atbalsta noteikumiem. Citiem vārdiem sakot, partnerībā būtu jāiekļauj plaši noteikumi par vienotiem spēles noteikumiem, balstoties uz augstiem standartiem. Tas ir vēl būtiskāk, ņemot vērā, ka apvienotā karalīste ir norādījusi, ka tā eh, grib eh, atšķirties no Eiropas Savienības. Manuprāt, tas ir cieši saistīts ar eh, efektīvu strīdu risināšanu. Uh, un kompensācijām nav jēgas um, izstrādāt plašus vienotus spēles noteikumu mm. noteikumus, ja tos nevar īstenot. Uh, vēl pāris uh, piezīmes pirms noslēdzu. Pirmkārt, uh, mēs, protams, apzināmies, ka apvienotā karalīs vēlas pārtraukt cilvēku brīvu pārvietošanās, mums būtu jāparūpējas par to, lai nākotnes attiecības būtu ambiciozas mobilitātes ziņā. Otrakārt, eh, un tas ir saistīts ar man iepriekšējo komentāru, šīs sarunas eh, gan institūcijas, gan komisija nodarbinās diezgan ilgu laiku, bet eh, tas nedrīkstētu mums ļaut aizmirst izstāšanās noliegumu. Mums vajadzētu turpināt novērot tā pienācīgu ieviešanu. Tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt, ka mums visiem ir kopīgas intereses eh, eh, gaidāmajās sarunās censties panākt labu sadarbību, kādu mēs arī sagaidījām eh, Brexit kontekstā. Paldies, Bjurnits kundze un Fonderlajens kundze. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Paldies. Paldies. Godātie parlamentārieši. Pirms divām nedēļām mēs atvadījāmies no mūsu britu draugiem, nodziedot dziesmu. Manuprāt, tas bija ļoti emocionāls un krāsains šī parlamenta moments. Atceramies vecos labos laikus, un tas bija jauks un mīļš žests. Kopš tā laika Mēs sākam domāt par nākotnes attiecību veidošanu. Sarunas sāksies ar visambiciozākajiem plāniem. Labiem draugiem nevajadzētu izvirzīt mazākus mērķus. Premjers Džonsons Griničā teica, ka Lielbritānija, es citēju, būs globāls brīvās tirdzniecības čempions. Tas mums skan ļoti labi. Taču pašreizējā sistēma, kas ir faktiski izaicināta, mums ir nepieciešami partneri, lai padarītu šo sistēmu godīgāku, taisnīgāku un stiprāku, un par to mēs esam cīnījušies gadiem ilgu. Tirdzniecības sistēma, kas ir atvērta un taisnīga. Jo ko nozīmē brīvās tirdzniecības līguma? Tiem jāaizstāj neskaidrība ar skaidriem noteikumiem. Tie veido jaunu tirgu mazajiem uzņēmumiem, nāk par labu cilvēkiem. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt. Piemēram, ar tādiem līgumiem kā Kanāda un Japānu. Tie ne tikai ceļ mūsu pakalpojumu un preču apmaiņas līmeni, Ne tikai tie ceļ standartus daudzos jautājumos, nodarbinātības jautājumā, vidas jautājumā un daudz kas cits, un ar to mēs varam lepoties. Prasiet mūsu kanādas vai japāņu draugiem, viņi arī saka. Viņiem patīk, ka mēs apvienojam spēkus, globalizēto ekonomiku padarām taisnīgāku. Viņi ir priecīgi, ka var apvienot spēkus ar Eiropas Savienību, jo izmēram ir nozīme mūsdienās. Mums ir 440 miljonu vienotais tirgus. Tas, ko es izstāstīju, ir mūsu plāni, runājot par līgumu ar Lielbritāniju. Kad mēs vienojamies par politisko deklarāciju ar apvienoto karalisti, nulles tarifi, nulles kvotas tirdzniecībā visām precēm. Neko tādu mēs iepriekš nevienam nesam piedāvājuši. Jauns tirdzniecības modelis, unikāla ambīcija, bet, protams, tas prasīs tādas pašas garantijas un taisnīgu konkurenci, sociālo, vides un patērētāju standartu ievērošanu. Tā tad vienots situācija. Mēs esam gatavi pārrunāt jebkuru modeli, taču visos modeļos ir viena kopīga īpašība. Tie nāk ne tikai ar tiesībām, bet arī pienākumiem abām pusēm. Piemēram, Kanādas modelī. Un tas ir tas, par kuru runāja Džonsons. Protams, mūsu vienošanās atceļ tarifus daudzām precēm, bet ne visām. Un mūsu līgumā ar Kanādu ir atcelts arī vairums kvotu, taču ne visas. Bet ir tomēr šis tas palicis, piemēram, lielopu gaļai. Bet mums ir savi standarti, kas jāievēro, un mani pārsteidza premjerministra teiktais par Austrālijas modeli. Austrālija, protams, ir stipra un laba partnere, taču mums nav tirdzniecības līguma ar Austrāliju mēs ievērojam Pasaules tirdzniecības organizācijas standartus, un ja tā ir Britu izvēle, mēs tam varam piekrist. Bet Pat labam mēs taisni vienojamies ar Austrāliju, ka jābeidz šī situācija, un mēs strādājam pie vienošanās. Protams, Lielbritānija var vienoties par kaut ko mazāk, taču mēs varētu virzīties uz ko lielāku. Premjera Grinvičas runa ir labs sākums šim ceļam viss, ko Lielbritānija ir panākusi sociālā, klimata, atvērta konkurences jomā, un mēs par to viņu varam apsveikt. Nav tagad īstais laiks pazemināt sociālo aizsardzību vai vidas standartus. Mēs nevaram samazināt konkurences likumus. Minimālās algas ambīcija, maksājumi vecākiem oglekļa izmešu samazinājums, mūsu kompāniju taisnīga darbība. Tas ir tas, ko mēs gribam, un tas ir tas, ko Džonsons teica. Un mēs varam izveidot tādu pastiprinātu konkurenci, kas nāks par labu gan Eiropai, gan Lielbritānijai. Britu draugiem saku, galvenais Mūsu kopējās interesēs ir kopējās vērtības, atklātība, taisnīgums, sociālais taisnīgums, brīvā uzņēmējdarbība, un tie nav tikai veco laiku labumi, tie ir arī nākotnes labumi. Var jums teikt, ka darba grupa ir gatava sākt sarunas. Paldies! Paldies! komisijas priekšsēdētājai. Tagad uzklausīsim politisko grupu viedokli. Sāksim ar Tautas partijas viedokli. Makalister kungs. Priekšsēdētāji kungs. Rezolūcija, par ko mēs runājam šorīt, ir pirmās koordinācijas grupas radījums. Gribētu pateikties visiem mūsu grupas dalībniekiem, arī komiteju iesaistēji par šo īsā laikā izdarīto darbu. Manuprāt, rezultāts ir labs un sabalansēts. Deviņas dienas pēc tam, kad mēs uzklausījām komisijas projektu no Mišela Barnjē, Šeit ir gan saturs, gan nākotnes attiecību arhitektūra. Trīs pamatprincipi. Pirmais - integritāte mūsu iekšējam tirgum, muitas unijai. Un četras brīvības ir jāpatur. Trešai valstī nevar būt tādas pašas tiesības kā dalību valstī. Un trešais - vienlīdzīgs spēles laukums, kas ir pamatā jebkurai vienošanai. Mēs nemēģināsim pazeminēt standartus. Kā Fanelainas kundze jau teica, kopā ar britu draugiem veidosim partnerību, kas pārsniedz tirdzniecību un kas ir daudz nopietnāka, runājot par datu aizsardzību, zvejniecību, finansu pakalpojumiem, vidi drošību. Mēs esam gatavi veidot jaunu partnerību ar nulles tarifiem, nulles kvotām, bez dempinga. Taču tas nebūs kā iepriekšējie. Abām pusēm šajā procesā ir jābūt ļoti svarīgi noskaņotām, īpaši runājot par pilsoņu tiesībām un īrijas jautājumu. Banjē kungs, kura darbs tiešām ir augsti novērtēts, jau ir paziņojis koordinācijas grupā, ka parlaments tiks informēts visās procedūras stadijās. Paldies! Paldies, Garcia Pēres, sociāldemokrātu grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sociāldemokrātu grupas vārdā gribētu pateikties komisijai un Barniekunga komandai, gatavojot šo mandātu sarunām par jaunām partnerattiecībām. Rezolūcijā ir uzsvērts, ka mēs skaidri liekam saprast, ka Britu valdībai būs jāizlemj, kā saskaņot savas attiecības ar Eiropas Savienību visos standartos. 1. februārī Lielbritānija kļuva par trešo valsti, un tai nav politisko tiesību, bet nekas cits vairs nemainīsies līdz procesa beigām. Mums ir 11 mēneši, lai izstrādātu uh, kompleksu līgumu, veidojot jaunās partnerattiecības. Jāpieņem, ka praktiski mēs saglabāsim attiecības ar Lielbritāniju, izņemot to, ka tā vairs nebūs mūsu dalība valsts, jo vairāk barjeru būs no apvienotās karalistas puses, jo lielākas problēmas mums radīsies. Ja Lielbritānija vēlas veidot vienlīdzīgu spēles laukumu. Mēs gribam nodrošināt pilsoņu tiesības abās kanāla pusēs. Un šim iemeslam, šim mērķim mēs esam gatavi piedāvāt ļoti labu vienošanos ar bez tarifiem un kvotām. Ja šie labumi būs patiesi, mums jāvienojas arī par aizsardzību, par sadarbību. Protams, transports, enerģētika, finansu dienas, zvejsaimniecība. Taču tas nevar būt par jebkuru cenu. Lielbritānijai ir jāgarantē taisnīga konkurence, Lielbritānijas zvejas flotes pieeju saviem ūdeņiem, un arī tiesas lēmumi ir jāņem vērā. Komisijas noteikti noteikumi arī runājot par Gibraltāru ir jāņem vērā saistībā ar Spānijas nostāju. Vienotība ir tas, kas mums ir nepieciešams. Komisija, kā vienīgais sarunu vedējs, saņems, protams, atbalstu no Eiropas parlamenta, un tikai rīkojoties kopīgi, mēs varam šādu nostāju noturēt. Jāievēro muitas jūnija, četras brīvības un vispārējais, ko jau minēju. Tās ir vērtības, kas atšķirās no dažu britu līderu piesauktajām kur mēs dzirdam nacionālismu un maldīgu drošības principu. Tātad demokrātiskie principi, pamatbrīvības ir nepieciešams, lai Eiropas projekts būtu tālākējošs. Paldies, Lezo kundze, Renew grupa. Apvienotā karalīste ir izvēlējusies izstāties no Eiropas Savienības, un uh, mēs uh, viņus atbalstām. Dažkārt uh, ir pretrunas mūsu sarunās, bet uh, Mēs tomēr respektējam Britu izvēli. Šī izvēle ne tikai izstāties no Eiropas Savienības, bet arī no vienotā tirgus un muitas savienības ir diezgan radikāla izvēle, bet mēs to respektējam. Ir, protams, sekas, būtiskas sekas, un tās būtiski mainīs mūsu attiecības. Bet uh, Eiropa ir uh, spēcīga, mēs esam kaimiņi, mēs esam uh, galvenie Londonas partneri, runājot par uh, tirzniecību, bet arī cilvēku apriti. Um, mums ir uh, jāņem vērā arī geogrāfijas uh, nosacījumi, un mums ir kopīgi izaicinājumi - klimata pārmaiņas, terorisms, kiberuzbrukumi, vīrusi, uh, tie neņem vērā robežas. Uh, Un mums būs jārod jauni veidi, kā kopīgi pret to visu cīnīties, jo uh, katrs par sevi mēs vienkārši būsim zaudētāji. Mēs esam gatavi veidot ilgstošu, stabilu partnerību ar apvienoto karalisti, bet mēs arī esam uh, pārliecināti par mūsu vērtībām, kas mums ir ļoti svarīgas, un e, mēs nevēlamies, lai Brexits to visu apšaubītu. Mums ir augstas normas, lai aizsargātu patērētājus un strādājošos, lai aizsargātu privāto dzīvi un mūsu līdzpilsoņu um, datus, un e, lai aizsargātu mūsu planētu. Mēs neesam gatavi notirgot šīs te mūsu vērtības, par kurām esam tik ilgi cīno, cīnījušies un turpinām to darīt Un eh, mandāts sarunām ar apvienoto karalisti eh, šī, šis dokuments arī parāda, kāda ir mūsu pārliecība. Eh, mēs saprotam, cik svarīgs būs attiecības ar apvienoto karalisti, un tāpēc arī otrai pusē būs jāuzņems attiecīgas saistības, līdzīgi kā citos nolīgumos ar citām valstīm. Uh, jo ne eh, apvienotā karaliste nav ne Dienvidkoreja, ne Kanāda. Tā ir daudz tuvāk mums. Un eh, Brexitam nevajadzētu eh, sagraut ne mūsu tirzniecības, ne kultūras saites, kas vieno mūsu valstis gadsimtiem ilgi, un nevajadzētu sagraut arī Eiropas projektu. Paldies! Ideja grupas vārdā Kafat kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Briti ir, bija un būs mūsu tuvākie draugi un partneri. Es gribu, lai vienošanās ar Lielbritāniju respektētu viņu prasības savai nacionālajai valstī un, protams, arī jautājumu par to, ko ielaist savā valstī. Un tas pats attiecās arī uz pakalpojumiem. Mēs gribam labu sadarbību ar apvienoto karalisti, īpaši tirdzniecībā. Manai valstī Dānijai arī ļoti svarīgi ir šī tirdzniecība. Mēs gribam šīs labās attiecības saglabāt, un Dānija vienoja, pievienojās Lielbritānijai lielā mērā tāpēc, lai tirgotos ar Lielbritāniju Briti nav aizgājuši no Eiropas vai pasaules, tikai no Eiropas Savienības sistēmas, un tam var pat just līdzi. Domāju, ka vienošanās ar Britiem varētu tikt panākta. Un tad arī pēc Brexita mēs uzturēsim labas attiecības kā partneri, kas nāks par labu gan Britiem, gan mums, sadarbība balstoties uz veselo saprātu, visu mūsu labumam, nevis federālisma idejas, kas bieži vien izskan šeit. Paldies! Lamberts. Darbie kolēģi, divi fakti. Pirmkārt, apvienotā karaliste un Eiropas Savienība ir saistīta ar geogrāfiskām saitēm, tas nav mainījies, un mums ir jāuztur tikpat draudzīgas un ciešas saites kā vien iespējams. Otrkārt, uh, apvienotajā karalistē ne visi ir angļu nacionālisti. Um, apvienotajā karalistē mums Eiropas Savienībā ir ļoti daudz draugu. Tirtniecības jomā um, apvienotā karaliste ar Eiropas Savienību um, nav viensprātis. Viņi grib iekļūt Eiropas Savienības tirgumu, bet nepieņemt visus uh, noteikumus, kas tajā pastāv. Tāpēc es aicinu mūs visus būt radošiem šajā jomā. Paskaidrošu, ko es ar to domāju. Parasti ehm, brīvās tirsniecības eh, nolīgumi tiek eh, izmantoti, lai ehm, pazeminātu standartus eh, ehm, sociālā un citās jomās, bet mums vajadzētu izmantot šo līgumu, kur veidosim ar apvienoto karalisti, lai panāktu tieši pretējo. Šobrīd līgumdošana starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību ir pilnīgi salāgoti, bet ne visās jomās, piemēram, uh, privātās dzīves aizsardzība, sociālā joma, tur Eiropas Savienībā ir ambiciozākas normas nekā apvienotajā karalistē, bet, piemēram, vīdes jomā vai, piemēram, runājot par banku jomu, tur apvienotajā karalistē ir ambiciozāka likumdošana. Mēs varētu jaunajā noliegumā pieņemt noteikumus, saskaņā ar kuriem uh, Abi partneri uzņemtos piemērot ambiciozākās normas, visaizsargājošākās normas veselības, darba, noteikumu, atalgojumu, vides jomā. Un tādējādi mēs paceltu šo um, normu līmeni starp abām pusēm. Un es domāju, ka tāds uh, um, brīvas tirzniecības nolīgums ir tas, ko vēlas uh, mūsu uh, pilsoņi. Uh, Un uh, tas varbūt arī varētu ietekmēt mūsu lēmumu attiecībā uz Vietnamu. Honorevole Epping. Paldies. Un tagad uh, EKR grupas vārdā Eppinga kungs pusotru minūtu. Um, mēs tātad gribam vienoties ar apvienoto karalistu par brīvās tirdzniecības līgumu šogad, un formāli runa par noteikumu kopumu, par kur mēs varētu vienoties, taču ir vairāk, uh, par ko ir runa, proti par domāšanas veidu, kas atšķirās uh, uh, jūras šauruma abās pusēs. Uh, Eiropas Savienības birokrātija e, īpaši neatšķiras no mandarīnu uh, režīma, kas reiz valdīja Ķīnas impēriju. Tā uzskata sev par pasaules centru un visa vieduma uh, e, kalngala. Taču Lielbritānija ir sava pašapziņa, uh, tā ir imperiāla lepna pagātne un savā ziņā tā joprojām tā ir impērija. Tā negrib, lai to valdītu iespējami jauna impērija, tādēļ tā mūs pameta. Uh, E, taču Eiropas Savienībai nevajadzētu būt sarūktinātāji. Lielbritānijas Brexits ir noticis, mūsu pilsoņu interesēm jābūt pirmajā vietā. Eiropas Savienībai jābūt pragmatiskai, uz mērķu orientētā, nevis uh, e, apsēstai ar noteikumiem uh, vai aizvainojumu pilnai. Pašreizējā Britu valdība ir visstabilākā visā Eiropā plašs vairākums piecas gadu garumā, kas vēl var par sevi to teikt. Taču tai nevajadzētu uh, um, arī sevi vērtēt paaugstu. Valdi un skaldi nedarbosies, uh, tas ir darbojies varbūt pagātnē. Šī rezolūcija kaut gan varbūt pārāk uh, um, daudzos vārdos formulēta ir labs sākums, bet, ņēkungs, jūs būsiet mūsu sarunvedējs. Uh, Uh, un uh, mūs no Lielbritānijas šķir tikai 30 km jūras šaurumu, bet uh, īstenībā tie ir dažādi domāšanas veidi. Paldies, tagad šī ir Devānas kundz, kreiso, kungs kreiso vārdā. Paldies priekšsēdi. Eh, vedot sarunas par apvienotās karalists un Eiropas Sanības nākotnes attiecībām, būs runa ne tikai par mūsu ekonomiskām un e, eh, tīrzniecības attiecībām nākotnē, ir runa par ko daudz vairāk. Proti, par Eiropas Sanības nākotni kā tādu. Nepārprotiet man, šis nav pasaules gals, eh, šis nav fināls, beigu spēle, taču tas var daudz ko noteikt attiecībā uz mūsu nākotni. Šeit arī izšķirsies vai dalībvalsts status eh, Eiropas saimnībā vai arī um, izstāšanās no tās ir pievilcīgāks attīstības modelis. Man šeit pietrūkst viena aspekta. Proti, gal galā izšķirīga nav ekonomika, dārgie kolēģi, bet pilsoņi. Vienkāršie cilvēki tā sauktie, kuri arī e, lems, kas tad ir pievilcīgākais attīstības modelis. E, to tieši mēs varam no Brexit mācīties. Un tādēļ šeit apspriežamam mandātam ir jāatspoguļo Eiropas Savienības pilsoņu un Britu pilsoņu intereses. Man politiskā grupa apsveic eh, skaidros vārdus par nodokļu dempingu nepieļaušanu, patērētāju tiesību vidas aizsardzības eh, eh, uzsvēršanu šajā mandātā. Nevienam cilvēkam nevajag nodokļu dempingu un vidas piesāņošanu izņemot tie, kas no tā gūst labumu, tie nav darbinieki uzņēmēji. Mēs vēlamies arī Ziemeņīrijas miera sargāšanu un sarunu procesu demokrātisko uzraudzību. Daudz citu mandātu aspektus tomēr mēs vērtējam ļoti kritiski vai noraidoši, piemēram, jautājums par militāro sadarbību, pozitīvu atsaucu uz NATO. Uh, um, slepeno dienas sadarbību. Mēs savu in, vēlētāju uh, interesēs uh, arī cits aspekts ienesīsim šajās sarunās. Mēs zinām, ka joprojām cietais Brexits ir iespējams un to tomēr nevēlamies pieļaut. Un tagad uh, individuālie runātāji Hansena kungs ETP grupas vārdā pusotru minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Um, pēc uh, pārējais periodu beigām uh, um, izmaksas būs. Uh, par izstāšanos pārsniegušas liecinējās Eiropas Savienības iemaksas, kas bija apvienotē karalistei. Apvienotā karaliste pa, pamēta Eiropas Savienību, bet paliek Eiropā un joprojām būs viena no dinamiskākajām uh, ekonomikām. Uh, Eiropā, un uh, es kā uh, referents uh, gribu teikt, ka um, mums ir jānoslēdz ambiciozs uh, nolīgums. Uh, mums ir jāpiedāvā um, tādas dāsnas kvotas un uh, tādējādi ir jānodrošina vienlīdzīga konkurence un jāpanāk netiek pazemināti vides un sociāla standarti. Tas, ko mēs saucam par vienotiem spēles noteikumiem. Un mums ir uh, vajadzīgs arī uh, pienācīgs mehānisms, lai to sasniegtu. Eiropas parlaments aizstāv Eiropas tiesības, un mūsuprāt, šim tiesnesim ir jābūt Eiropas kopienu tiesai kas um, spriež tiesu, bet mums ir jābūt uh, ambicioziem šajā nolīgumā, bet, protams, arī jāievēro Britu noteiktais kalendārs. Paldies, priekšsēdētāji! Köszönöm szépen! Üdvözlöm! Paldies! Eh, sveicu jūs un 440 miljonu Eiropas pilsoņus eh, līdz ar jums, un tagad eh, Silvas Pereiras kungs S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze, mēs šeit apspriežam ļoti svarīgu rezolūciju par politiskajām vadlīnijām sarunām starp Eiropas Sanību un apvienoto karalisti. 21 lapuse, 103 punkti, bet varbūt vissvarīgākais ir titullapa, ko ir parakstījušas, eh, parakstījuši lielo politisko grupu līderi šajā parlamentā. Tas apliecina, ka plašs vairākums atbalsta šo rezolūciju un ka esam vienoti aizstāvot savu vienoto vīziju, savas vienotās intereses. Un mēs aicinām dalību valstis rīkoties attiecīgi atteikties no jebkādām divpusējām sarunām šajā posmā un darboties kā bloks ar komisiju un barņēkungu, e, kas būs mūsu vienīgie sarunu vedēji. No šaubu, ko mēs vēlamies sasniegt. Ambiciozas, e, e, sakārtotas politiskās ekonomiskās attiecības, taču mēs arī sakām skaidri un gaiši – ka mēs gādāsim par atklātu, bet taisnīgu konkurenci, par vienotiem spēles noteikumiem un nekādu atkāpšanos no Eiropas Savienības standartiem, eh, vidas aizsardzības sociālā eh, jomā, patērētāja tiesību jomā, pārtiks drošumā. Šeit mūsu standarti ir augsti. Mēs esam dzirdējuši, ka apvienotās karalists valdība grasās to noraidīt, bet tam būs uh, sekas samērīgi attiecībā uz to, kā apvienotā karalista varēs piekļūt Eiropas saimnības tirgumu. Un tas arī varētu eh, kaitēt mūsu tirdzniecības nolīgumu ambīcijām. Mūsu nākotnes ekonomisko attiecību pirmais pīlārs, par to jau panākt izstāšanās līgumā vienošanās proti Ziemeļīrija eh, un um, robežu kontroli uz īrijas salskāri jūrā. Mēs gādāsim, lai esošā izstāšanās nolīguma noteikumi tiks pilnā mērā respektēti. Paldies, un tagad Pētersena kungs riņu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze. Uh, bedīga diena, ka tik liela valsts eh, nolem izstāties no Eiropas Savienības, bēdīgi viņiem, bēdīgi mums, un tomēr labi, ka šī rezolūcija, par kuru mēs runājam šodien, ir tik uh, uh, plaša un ka arī tik plaši Eiropas parlamenta vairākums to atbalsta. Tas raida skaidru, gaišu politisko signālu. Mēs Eiropas parlamentā vēlamies taisnīgu noteikumu kopumu mūsu nākotnes sadarbībai un vienotas spēles noteikumus. Kā, kādēļ? Tādēļ, ka nav labi, ka mēs e, konkurējam palstoties uz zemākiem standartiem vidas aizsardzībā, patērētāju tiesībā aizsardzībā, e, ja mēs sacentīsimies par zemākām nodokļu likmēm, un tas arī nedarbosies, ja apvienotā karalista vēlas pilnā mērā piekļūt vienotiem tirgumu, tajā pat laikā nepildot mūsu e, noteikumus. Mēs nedrīkstam likt uz spēles Eiropas Savienības vienoto tirgu. Tas ir mūsu kroņa dārgums, kas ir jāsargā. Uh, rūpīgi. Un arī nav šaubu, ka attiecībā uz zveju eh, zivsaimniecību būs liels izaicinājums. Te ir daudz cilvēku, kuru dzīves no tā ir atkarīgi no šīs eh, jomas. Un eh, Tādēļ arī zvejas nolīgumu, kas būtu slēdzams, nedrīkst skatīt izolētā veidā. Tas saistīts ar visām pārējām sarunu sadaļām. Uh, Tā tad ir šāds bēdīgs fons mūsu sarunām, taču mūsu mērķim ir jābūt eh, spēcīgai partnerībai, no kā iegūs viss nākotnē. Paldies! Un tagad eh, Beikungs eh, divādā. Jā, mums, protams, ir jābūt privileģētām attiecībām ar apvienoto karalisti. Mums ir kopīgas saites vēsturē un geogrāfijā, bet mums nevajadzētu viņiem visā piekāpties. Barņē kungs Jūs pirms dažām dienām piedāvājat visas kvotas un muitas nodevas atcelt. Tas nozīmē, ka, um, ka tas, tas, tas attiec uz brīvu tirzniecību. Un uh, Lamberts kungs, jūs runājat par brīvas tirzniecības nolīgumu. Drīz mēs noslēgsim tādu uh, um, nolīgumu ar Vietnamu. Uh, um, apvienotā karalista ir trešā valsts, un tā ir tas uh, jāapzinās, jo citādi uh, caur apvienoto karalisti ienāks uh, no visas pasaules preces, kas nav labas kvalitātes arī Eiropas Savienībā, un uh, uh zvejnieki um, Francijā 30% no saviem ieņēmumiem gūst tieši Britu ūdeņos. Tur mums ir uh, laba svīra sārunu uh, gaitā. Uh, Es saprotu, ka tā varbūt nav jūsu izvēlētā metode, bet tā darbojas mūsu um, strādājošiem, mūsu zvejniekiem ir tiesības, mums ir jāmaina šis sadarbības modelis un Brexits ir šī iespēja. Paldies! Nākamā Reintkas kundze, zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze. Man jā, jāsaka godīgi, šis ir ļoti īpašs brīdis, tādēļ, ka mēs šeit par Brexit eh, <clears throat> runājam bez mūsu britu kolēģu klātbūtnes, un mm, patiesībā man viņu ļoti pietrūkst, atkarī, atš, eh, izņemot dažus, kas tur sēdēja otrā sulī, un tas parāda, kādēļ Brexits ir tik skumja lieta. Taču man ir liels prieks, bija, un uh, Erasmus gadu pavadīt brīnišķā Edimboro pilsētā, e, to apciemojot, joprojām jūtos kā mājās, un šīs saiknes, e, es ceru, paliks arī nākotnē. Ekonomiskās un e, attiecības nākotnē būs ļoti svarīgas, taču, ja mēs vēlamies stingrs pamatus, uzcelt uz stingriem pamatiem, tad jāraugās arī uz citām jomām. Un es ļoti vēltos, lai Apvienotā karalista paliktu Erasmus programmas dalībnieci. Jaunie cilvēki nebalsoja par Erasmus, un būtu ļoti žēl, ja viņiem tiktu atņemtas šīs iespējas, kas man un daudziem Eiropiešiem bija pagātnē pēc Brexita. Tieši tādēļ, ja mēs vēlamies spēcīgas attiecības nākotnē, mums būtu jācīnās par spēcīgu Erasmus programmu ar apvienoto karalisti. Celsim tiltus, lai arī Briti atrastu ceļu mājup. Paldies, un Krasnodebska kungs EKR grupas vārdā. Paldies! Šis rezolūcijas projekts um, satur daudz trāpīgas eh, faktu konstatējumus, kurus EKI grupa atbalsta. Taču mūs dara nemierīgas šīs debates gars un saruna gars. Argumenta apmaiņas starp Londonu un Briseli pēdējā laikā mums nedara optimistisks. Acīm redzot, trešā valsts nevar baudīt tās pašas tiesības kā ES, EFTAS vai e, Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalsts, taču apvienotā Eh, karaliste arī nākotnē būs liela Eiropas valsts, kura būs saistīta ar citām Eiropas valstī. Eh, mūs saista vēsture un arī eh, drošība un citas lietas. Un pat tumšākajos mūsu vēstures laikos, pat 1940. gadā apvienotā karaliste parādīja varonību, aizstāvot Eiropas vērtības, tāpat kā to daļi, darīja arī poļi. Un tādēļ ir mūsu apusējās interesēs arī turpmāk uzturēt iespējami labākas attiecības, to es ceru mūsu sarunvedēji nekad e, neaizmirsīs. Vīlānueva Ruizas kundze, nākamā goja vārdā. Paldies, priekšsēdes kundze. Apvienotās karalists izstāšanās dos mums lieliski iespēju mācīties no pagātnes krūtām, neatkārtot tās naida, runa nedrīkst izpausties. Uh, Um, un Eiropas Savienībai ir e, jābūt uz e, progresu vērstai, mūsu sadarbībai ar apvienoto karalisti jābūt uz e, progresu vērstai. Nē, atgriezīsimies vēstures tumšākajās uh, uh, ērās. Uh, ļoti daudz spāņu arī dzīvo apvienotā karalistē. 15 tūkstoši ikdienas šķērso uh, robežu uz Gibraltāru, arī viņu uh, dzīves situācija mums, uh, mūs rūp, uh, un te ir daudz neskaidrību. Mūs uh, neapmierina daudzas mandāts sadaļas, uh, piemēram, ārpolitikā, aizsardzības politikā. Šeit uh, ir kas jāmaina. Mums ir jābūt vairāk anticipējošiem. Mēs nedrīkstam atgriezties eh, vecajā domāšanā. Mēs arī turpmāk iestāsimies par pilsoņtiesībām, vīdas aizsardzībā, primārajā sektora, lauksaimniecībā, lai nenotikt uh, eksploatācija un lai uh, bagāto intereses nebūtu vienīgās, kas tiek ņemts vērā. Tajā Nīkungs nākamais. Uh, Tā tad mēs šodien balsosim par rezolūcijas tekstu, eh, eh, kas iezīmēs eh, šo sadarbības starp 27 dalībvalstīm un apvienoto karalistu. Līdz šim sārunas ir tikušas vēstas ļoti veiksmīgi. Barņēkungam liels paldies par to. Taču jāuzmanās, lai nebūtu tāds trojas zirgs šeit. Mums ir jārespektē noteikumi, eh, mums ir jārespektē uzņēmumi, pilsoņi un viņu tiesības Eiropiešiem. Uh, ir jāsargā savs tirgus, savs preces, savu ražošanu, lauksaimniecība, eh, pārtikas produkti, dažādas mūsu tautsēmniecības nozars. Un visi eiropieši vēlas būt pārliecināti, ja viņi uh, ēda parmiģāno sieru, ka tas ir īsts parmiģāno siers. Uh, un nevis kaut kāds pakaļdarinājums. Un mums ir arī jās, eh, jāsarg um, finanšu sektors, zivsaimniecība, enerģētika, transports. Nedrīkst aizmirst par nevienu no šīm jomām. Un arī īrijas jautājums nedrīkst palikt bez ievērības, kā arī drošība. Tā nu, es domāju. Uh, ka partnerībai ir jābūt tādai, kas ļaus uzturēt pozitīvas attiecības ar Londonu. Kaut gan tā vairs nav eh, es dalībvalsts, taču tā ir jāpaliek Eiropas valstī. Paldies, un tagad Langes kungs sociālisti un demokrāta vārdā. Paldies, priekšēdas kundze. Rezolūcija parāda, ka esam gatavi vest sarunas. Un es domāju, ka mums var izdoties. Deviņu mēnešu laikā uh, to dabūt gatavu šo tiesniecības nolīgumu. Jo situācija, kolēģi, ir mazliet atšķirīga. Parasti ir divi uh, atšķirīgi partneri, kas tā kā pietuvojas viens otram, tad mēs vienojamies par vienotiem standartiem, atzīstam citas citas standartiem. Tos tagad mums ir jau harmonizēta sistēma, un tagad mums ir jālemj, cik eh, lielā mērā mēs eh, iesim katrs uz savu pusi. Tādā ziņā tas ir nedaudz vienkāršāk kā citās sarunās par tīzniecību. Um, ehm, Un tomēr mums jāuzdod jautājums par muitas, eh, eh, bezmuitas režīmu, tādam vajadzētu būt mērķim, vai mēs varam gādāt, ka britu produkti, kas tiek eh, importēti Eiropas Savienībā, tiešām ir britu produkti, nevis produkti, kas caur Lielbritāniju no citām valstīm ieplūstēs tirgu. Otrakārt iet runa par ražojumu un pakalpojumu standartiem. Šeit ir skaidri noteikumu kopums, kas attiec uz patērētāja aizsardzību, veselības aizsardzību, SPS standartiem, um, tos mēs nedrīkstam apdraudēt. Tātad eh, es domāju, mēs šeit radīsim saprašanos savstarpēji. Un trešais bloks ir varbūt sarežģītākais. Protams, ir arī eh, zinām tirdzniecības noteikumi, kas ir jārespektē, lai tirgus vai lai konkurence netiktu kropļot. Darba ņemē tiesības nedrīkst atšķirties, vidas standārti nedrīkst atšķirties, Eh, subsīdijas un to noteikumi, kā arī eh, vienotās nodokļa eh, likmes. Pretējgadījumā konkurence tiks kropļota. Tas nav pieļaujams. Ja konkurence tiks kropļota, tad mums būs jāpiemēro muitas Tas ir absurdi. Ja būs uh, dempinga sala uh, otrā uh, eh, jūras šauruma pusē, kas ignorē visus mūsu noteikumus. Paldies! Un tagad Garikāno kungs riņu grupas vārdā. Barņie kungs, paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu uh, sacīto. Uh, Tagad raugoties uz šo mūsu nākotnes, eh, šīs, šīm attiecībām ar apvienoto karalisti, es ceru, ka tās būs auglīgas. Es domāju, mums jāraida skaidrs vēstījums apvienotai karalistē. Šis parlaments neļaus, ka apvienotā karaliste kļūtu par, uh, par nodokļu uh, uh, oāzi vai naudas atmazgātavu tepat Eiropas pievārtē. Atgādinu E, rezolūcijas punktu, apvienotā karaliste ir jāpilda mūsu e, standarti attiecībā uz e, nodokļiem un izvairīšanos no nodokļu nomaksas nepieļaušanu. Un Britu teritorijas arī ir Bermudas, Kaimana salas, visas šīs salas, kurām nav nodokļu. Uh, ienākumu nodokļu. Barņēkungs, tas ir eksistenciāli nozīmīgs jautājums Eiropai. Ja mēs ļausim izvairīties no nodokļu nomaksas, eh, tad mūsu dzīvesveids, mūsu eh, eh, labklājības režīms ir apdraudēts, tai ir jābūt augstai prioritātei, varbūt pat pašai augstākai. Paldies tagad Kampone Menosī kungs, ID grupas vārdā. Paldies priekšsēdi. Eh, šeit eh, ir jaušama liela liekulība. Protams, rītdienas eh, rezolūcijas teksts mums dos daudz kā laba, un tomēr Mēs esam jau jūsu asarās izpeldējušies. Tas ir šizofrēniski kaut kādā ziņā. Un šeit mēs saucam Britus par saviem draugiem. Uh, Bet kas ir ar e, e, šo izšķērdēto laiku, izšķērdēto naudu? Nu, netālosim, ka Brexits nav nekās tik ļauns. Mēs runājam par standartiem, bet rīt jūs balsosiet par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar e, standartiem, kas ir ļoti apšaubāmi. Tādēļ, kāda būs šī nākotnes sadarbība ar apvienoto karalisti, tas ir nebūtu nav skaidrs. Uh, Mums ir jāaizsargā savi ražojumi, savi eksportētāji, eh, un daudz kas tic zaudēts, un par to jūs arī esat atbildīgi. Paldies, un tagad buržuā kungs, EKR grupas vada. Nu- Paldies, kolēģi! Komisija tagad veiks sarunas ar Lielbritāniju, cerams, ātri un efektīvi, lai panāktu vienošanos Mums ir pilnīga uzticība Banjēkungam, kas līdz šim ir darbojies ļoti veiksmīgi. Mērķis būtu visaptveroša vienošanās bez barjerām, ievērojot mūsu sarkanās līnijas, vienotais spēles laukums, aizsardzībā, zvejsaimniecība un daudz kas cits. Un tad ir jautājums, vai komisija grib beigt sadarbību Ziemeļjūrā ar apvienoto karalisti. Es domāju, ka komisija to nemaz tā nevar darīt. Un tā būtu liela kļūda. Mums ir vajadzīga vēl lielāka sadarbība zilajos jautājumos, okeāna jautājumos. Paldies! Šalts kungs! Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs visi zinām, ka ir daudz svarīgu aspektu mūsu attiecībās ar apvienoto karalisti, kas tagad būs jānoregulē. Tas ir mūsu uzdevums mūsu pilsoņu vārdā, ekonomikas, sociālajā un arī kultūras dimensijā. Un tāpēc drīzāk mazāk ir jārunā par brīvās tirsniecības nolīgumu, bet drīzāk par tādiem taisnīgiem tirsniecības noteikumiem. Uh, visu vienā tirzniecības nolīgumā regulēt, tas, man liekas, ir apšaubāmi. Sadarbība, armijas sadarbība, policijas sadarbība vai gaisa telpas regulējums tas viss ir jāpakļauj arī parlamentārai kontrolai un attiecīgajām komitejām par to jābalso. Es aicinu padomēji nodrošināt caurskatāmību un demokrātiju, un es uz, gribētu uzteikt Um, komisijas uh, mērķi, uh, starptautiskās darba organizācijas un ilgspējīgas attīstības uh, mērķu noteikumus ņemt vērā, neļausim samazināt mūsu normas produktu drošības un pārtiks nekaitīgumu jomā. Paldies! Paldies! Paldies. Tagad ETP grupas vārda Gonzales Ponskungs. Paldies! ka tiek organizēts Brexits un mēs domājam par aiziešanu, nevis palikšanu, tad tas ir atšķirīgi. Lielbritānijai ir priekšrocība, tā tagad ir ārpusē. Trīs gadus mēs žēlojāmies, ka Briti aizies. Nu, nerunāsim par šo nostalģiju. Mums ir jāveic sarunas ar Lielbritāniju kā ar trešo valsti, stingri aizsargājot mūsu jautājumus. Gibraltāra kolonizācija, nodokļu paradīzes, mums jāaizsargā mūsu zvejnieki, kas strādā uz jūrām, jāaizsargā mūsu fermeri, mūsu produkti. Ja politiķi Lielbritānijā gribēja kļūt par trešo valsti, tad viņi ir trešā valsts, un mēs pret viņiem tā attieksimies. Protams, nevar izveidoties jauna Dienvidā Azija šeit pie mūsu durvīm. Petersen kungs, jūsu gaismiņa palika ieslēgta. Paldies! Piculas kungs, sociālistu un demokrātu vārdā. Hola. Europski parlament mora jasno predstaviti. Paldies. Eiropas parlamentam ir savas prioritātes e, skaidri jāuzsver attiecībā uz mūsu nākotnes attiecībām ar apvienoto karalisti. Vai mēs līdz gada beigām varam panākt vienošanos un kāda tā būs? Mums, protams, ir jāuzsver, ka valsts ārpus ES nevar baudīt tādas pašas tiesības kā ES dalībvalsts. Mums ir jābalstās uz četrām lielajām brīvībām, uz labklājību un Eiropas pilsoņu uh, tiesībām, un tie ir izšķirīgi aspekti, jo īpaši aizsardzības un ārējās politikas jomā es ceru, ka apvienotā karaliste ka NATO dalībvalsts un um, drošības padomas pastāvīgā dalībvalsts uh, atbalstīs arī mūsu kopīgās misijās un arī attiecībā uz Irānas nolīgumu, atbruņošanos, atomieroču neizplatīšanu, ka viņi būs mūsu pusē šajos jautājumos. Es ceru, ka arī Eiropas Savienība turpmāk būs vienota sarunās par um, Lielbritānijas izstāšanos, bet es gribētu pateikties Brītu kolēģiem par viņu ilgadējo darbu šeit un viņu ieguldījumu mūsu kopīgajos standartos, kas ir ir uzlabojuši Eiropas pilsoņu dzīvi. Paldies! Jūton. Un jāsu. Šodien ir jāsaka veidot mūsu nākotnes attiecības ar britu draugiem. Domāsim par mērķiem un kā to vislabākā veidā izdarīt, nevis tikai uz ļauno pusi. Tāpēc uzskati ir nepieciešama ambicioza tirdzniecības vienošanās ar labiem noteikumiem, taisnīgā veidā. Bet trešās valstis, protams, nevar gūt tādas pašas labumus kā uh, vienotā tirgus valstis. Un Lielbritānijai būs jāpiemērojas mūsu standartiem. Ja Eiropas Savienība būs vienota, mēs uzturēsim mūsu augstos standartus, valsts palīdzības, atbalsta jautājumus, ar arī zvejniecības jautājumus. Man nepatīk. Žēl, ka Brexits notiek, bet tagad ir jāiet uz priekšu un jāveido jaunas attiecības. Paldies! Deivida kungs! Godātā priekšsādātājs kundze, man ir bail, ka. Uh, ļoti e, daudzi, kas e, vēlas integrētu Eiropu e, bez robežām, tagad augsta atriebību, bet tika jau teikts, ka nevajadzētu pieļaut nekādu Lielbritānijas autonomiju, bet Lielbritānija ir PTO dalība valsts un Eiropa nevar likt šķēršļus šeit Eiropas uh, es atvainojos apvienotās karalists rīcībā. Jā, transports, ekonomika, tas ir svarīgi, bet interneta banku laikmetā mēs nevarēsim šķēršus viņiem likt. Um, tam nedrīkst būt um, uh, negatīva ietekme uz uh, Eiropas uh, tirgu. Piemēram, Krievijas federācija ir uh, sasniegusi mm, patstāvību. Uh, un mēs nedrīkstam pieļaut uh, dempingu. E Nākošais runājums Buksāde ECR. Paldies! Baniekungs, kolēģi, cirks ar aiziešanu ir beidzies. Tagad mums ir jāveic sarunas, kas aizsargās mūsu pilsoņu intereses, piemēram, zvejot Lielbritānijas ūdeņos. Komerces tiesības, brīva konkurence lauksaimniecības jomā un sadarbība drošības jomā. Mums ir jābūt stingriem un jāveido noteikumi ar Lielbritāniju tādu kā ar trešajām valstīm. Nu ir pienācis laiks rīkoties un beigt dekolonizāciju ar Gibraltāra jautājumu atrisināšanu. Gibraltārs Spānijas teritorijā rada nekonkurētspējīgu situāciju Spānijā. Šeit tiek atmazgāta nauda, tāpēc mēs prasām, lai komisija izstrādā dekolonizācijas plānu Gibraltāra jautājumā. Mums ir labi sabiedrotie, un mēs šo jautājumu varētu risināt. Paldies! Hübners kundze. Atvainojiet. Flanagan kungam laikam bija jārunā. Es jums došu vārdu brīvā mikrofona procedūrā. Hibner kundze, lūdzu, runājiet. Paldies par iespēju. Finansu pakalpojumi ir ārkārtīgi svarīgi runājot par attiecībām ar apvienoto karalisti. Šeit ir ļoti maz iespēju iejaukties, bet runa ir par mehānisma taisnīgumu. Mēs runājam par vienoto tirgu, un šeit ir jābūt ekvivalents mehānismam, kas būs mūsu attiecību pamatā. Komisijai ir tikai daži mēneši, lai izveidot šo ekvivalento sistēmu, un finansu industrijai ir jāsaprot, ka ir ļoti maz laika, lai piemēroties situāciju. Arī šeit ir runāts par ekvivalenci, kā pamatinstrumentu finansu pakalpojumu regulācijā. Ekvivalence ir specifiska politika, Un, lai tā darbotos, mums ir nepieciešama konstruktīva sadarbība ar Lielbritānijas regulātoriem, lai nodrošinātu mūsu tirgu integritāti un pārējo. Mums ir jāsaprot, ka, lai šī vienošanās un attiecības ar Lielbritāniju būtu appusēji pieņemama, Mums ir pienākums pēc iespējas ātrāk noslēgt banku savienību un veidot kapitāla savienību. Arī Lielbritānijai ir jārīkojas, un mēs esam dzirdējuši, ka Lielbritānija nebūs šai situācijā tā, kas izstrādās noteikums. Tātad, lai mūsu attiecības būtu tuvas, mums ir jādomā arī par sistēmiskām problēmām. Paldies, Dekastro kungs! Paldies! Pēc visai grūtas sadaļas mūsu sadarbības jomā mums ir jādomā tagad par mūsu pilsoņiem. To, ko esam sanā, panākuši 45 gados, attiecības ar Lielbritāniju, ņemot vērā arī vienotos spēles laukumu, vienoto izpratni par konkurētspēju, par vides jautājumiem. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī trojas zirga iespēja, tātad ieviest, ievestie produkti no Lielbritānijas, kas būtībā nav Lielbritānijas produkti. Mums ir kultūra, mantojums, un tas saistās arī ar pārtiks sektoru, kas mums ir kopējs. Mums ir jāuztur esošā aizsardzības sistēma pārtiks jomā. Pēc Brexita neiestāsies vakums, būs stipra Eiropa, kas aizsargās tās pilsojas. Andrūs. Nākošais. Nu, protams, uzstāties par šo jautājumu